Tādā gadījumā protokols ir apstiprināts. Uh, Dimitrs Stojanovs ir atsaucis savu iesniegumu par uh, 8, 2011. gada 8. novembra iesniegumu par imunitātes atcelšanu un uh, mēs esam to ņēmuši vērā. S un D politiskā.